Um, on... Tātad informācija par trilogiem. Strādājam pie SRM regulas. Trešais trilogs par BRDD un SRM regulu notika 28. septembrī. Un tur cita starpā pievērsāmies pakārtotajām pr parādu prasībām, struktūrētajām parādzīmēm, kooperatīvu grupu regulējumu un iepriekšējās tehniskā darba secinājumiem. Saskaņā ar struktūrētajām parādzīmēm un kooperatīvo grupu režīmu komis, komisija vienojās izstrādāt kompromisu grozījums, kas tiks vēl tālāk noslīpēta tehniskajās sanāksmēs, pirms tie tiks apspriesti tālākās trilogu sanāksmēs. Labi, līdz ar to pārējiem tālāk pie 4., 5. un 6. darba kārtības punkta Tas ir Eiropas uzraudzības iestāšība, ESA pārskats. Nu, referents Karas ir pie mums jau, saprotu, ka Pērvanša Berence šobrīd trauca šurp. Ja lūk, viņa nāk pa durvīm iekšā. Nu, tieši tā, tieši no plenāras sēdes lielisks lielisks um, laika, tā teikt, sagatavojas Otomāra, vai jūs vēlaties, lai Pervanš sāk šo darbu, šo, jeb jūs pirmais uzstāsieties tautas partija, pirmais, nu jūs esat džentlmenis, protams, jā. Priekšsēdētāji. Otomār Karas, jums tad arī dodu vārdu, dāmas un kungi. Šī ir pirmā apspriešanās pēc um, Junkara paziņojumu par e, situāciju Eiropas Savienībā, un mūsu mērķis ir panākt Eiropas finanšu tirgus um, padarīt atbilstīgākus standartiem, pārskatāmākus, efektīvākus, tā lai mēs varētu nodur, no, spēcināt arī vajadzīgo konverģenci Tas ir mūsu kopējais mērķis, tātad panākt to, ka Eiropas finanšu tirgus un standarti šai jomā ir efektīvāki, pārskatāmāki un tāpat arī nodrošināt uh, uzraudzības konverģence. Jābūt, protams, drosmīgiem, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem šo mērķi sasniegt. Ir vajadzīga arī tāda gudra pieeja un jāņem vērā gan uh, nu, tās vājākās, gan stiprākās lietas un jānodrošina visa veida ne, nevienlīdzības noguldināšana. Ja runājam par atbildības uzņemšanos, tad nevar tur izvēlēties vienu vai otru, ne vienkārši jādomā par to, kā vislabāk šo uzraudzību īstenot vienota mērķa vārdā, ko visu varam darīt lietas labā. Nu, tad attiecīgi šai dokumentā esam eh, nu, kopā ar Burkhārdu Balcu un citiem kolēģiem nonākuši pie tāda spēcīga sadarbības eh, punkta Runājot par eh, Eiropas komisijas pakotni. 89. gada dokumentam papildus 1117 eh, grozījumu priekšlikumu iesniegti. Mana līdzreferente un es ierosinām kopumā šos 1306 eh, grozījumus sadalīt trijās kategorijās. Pirmām kārtām Aptuveni puse no šiem grozījumiem ir nu, tādi, kas nav īpaši atšķirīgi. Nu, nav tā, ka mēs esam visi vienisprātis, bet ja mēs iestiegt, iesniegt par komisijas priekšlikumu, nevis mūsu sagatavo ziņojumu, bet tie parāda, ka mums ir tāda laba kopēja bāze pamats tālākam darbam. Nu, piemēram, tur tiek runāts par lielāku demokrātiju, atskaitīšanās pienākumu likumdošanas procesā, spēcīgāku Eiropas uzraudzības aspektu, tāpat arī zināmu starptautisko niansi šeit iestrādēt. Otra grozījuma kategorija, jeb grupa, mūsuprāt, ir tie grozījumi, kas attiecas tieši uz ziņojumu projektu Nu, piemēram, tur runāts par strateģisko uzraudzības plānu, koleģiālo pārskatu, outsourcing un deleģēšanas pārskatīšanu, datu pārstrādes pienākums finanšu iestrādēs trešais grozījumu grupējums, mūsuprāt, ir tādi, kas um, attiec uz tādām tēmām, kas faktiski šai ziņojumā netiek skatīti vispār, jeb tikai nedaudz. Nu, tie ir tādi grozījumi, par kuriem tad attiecīgi vienprātības nav. Mm. Nu, piemēram, te runa par pārvaldības jautājumiem, tiešās kompetences esma, SG, SG faktoru vērā ņemšana, ilgtspējības Mm, jomas un tam līdzīgi. Cik lielā mērā privātajam sektoram jāpiedalās finansēšanā. Visas šīs jomas mēs nevaram atrisināt eh, šeit, nevaram to visu ielikt šādā melnajā kastē. Nevarējām to ar līdzreferenti atrisināt. Šobrīd jāsaka, process vēl tikai turpinās ir pienācis tas laika brīdis, kur mums eh, jāstrādā pie kopīgiem kompromisa priekšlikumiem, bet tāpat laikā vēlamies, protams, šajā procesā iesaistīt visas politiskās grupas. Varbūt, ka visur tas mums arī neizdosies. Mums neizdosies visur gūt vienprātību. Bet, ja galvenais izrādīt politisko gribu un vēlmi iziet uz kompromisu, domāju, ka tādā veidā varēsim krietni pavirzīties uz priekšu. Un jo tālāk mums kopīgiem spēkiem izdosies uz priekšu pavirzīties, jo spēcīgāka būs mūsu pozīcija gaidāmajās sarunās ar padomi. Man, kā nu, savas politiskās grupas pārstāvjiem, ir svarīgi saglabāt proporcionalitātes niansi attiecībā uz esu darbu. Vēlamies arī strateģisko uzraudzības plānu, ko, piemēram, um, gatavo nacionālās iestādes iestrādāt kopējā vīzijā. Mūsu politiskā grupa vēlas, lai tiešā uzraudzība um, attiec arī uz pārobežu jautājumiem, sistēmiskiem riskiem samērīgā veidā vēlamies labāku deleģēšanu attiecībā uz eh, nacionālo iestāžu koordinēšanu, pārvaldības jomā vēlamies nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu bez liekas birokrātijas. Vēlamies novērst arī interešu konfliktus ar monetāro politiku novērst. Vēlamies lielāku pārskatāmību un arī, lai otrā līmeņa tiesība akti tiek atbilstīgi piemērot savukārt mm, dubulto, eh, datu dubultošanās jautājums arī jārisina, un vēlamies nodrošināt to, ka tiek izmantot ilgspējīgi darbības modeļi, un lai tajā brīdī, kad domājam par ilgspējību, neizmetam lieko laukā ar to, kas tiešām arī iepriekšējā darbā ir bijis līdz šim vērtīgs. Nu, tā tad lūk, tie grozījumi sadalījās minētajās trijās grupās, tieši tā arī grasamies tam pievērsties, un tad attiecīgi, ņemot vērā šo sadalījumu, nāksim klajā ar attiecīgiem kompromisa grozījumiem, ko, protams, apspriedīsim kopā ar ēnu referentiem. Bet vienkārši gribētu arī visus ēnu referentus un kolēģus un kolēģis lūgt šai procesā jau iepriekš, nu tā teikt, aktīvi mm, iesaistīties. Thank you! Lielas paldies! Nu, nāk otra līdzreferenta Pervanša Veresa. Paldies, godātie kolēģi! Man tiešām ir ārkārtīgi liels prieks um, būt šeit, un tik liels prieks un gods bija sagad sastrādāties arī ar Burkhārdu Balcu. Viņš man ir lielisks kolēģis, un, protams, lieliski, ka varēja strādāt arī kopā ar Automāru Karasu jo mums tiešām ir tāda vēsturiska pieredze jau šādai sadarbībai. Domāju, tas kalpos par labu pamatu arī tālāk kopēju mērķu sasniegšanai. Un šis mērķis, es domāju, ka mums visiem ir tūs, pie, tūs sirdī. Tas jāatceras sarunu laikā. Vēlamies arī nonākt pie rezultāta jau noteiktajā laika grafikā. Jo, ja ne, tad tādā gadījumā šo pārskatu mēs attiecībā uz ESA, jeb uzraudzības iestādēm, mēs nevarēsim paveikt šī sasaukuma laikā. Mēs jau, protams, tāpat nevaram kontrolēt padomus darba kārtību, bet es domāju, ja tieši tā kā Atomārs Kāras teica, mēs visi kopīgiem spēkiem strādāsim, atcerēsimies Junkera runu par Eiropas Savienības situāciju, nu tad, domāju, visi saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi, lai šīs reformas tiktu pabeigts līdz šī sasaukuma beigām. Par iesniegtiem grozījumiem. Nu, ļoti daudz to, ļoti daudz, tie ir ļoti dažādi. No vienas puses ir tādi grozījumi, kas apstiprina, apliecina tos punktus, par ko nu pat jau Otomārs Karas arī runāja un kas ļauj mums eh, identificēt tās vietas, kur vēl nav, viens, nav vienprātības, kur jāspērast kopīgi nostāja. Reizēm ir arī tādi papildinoši grozījumi Arī pati jāsaka, esmu daudz ko vēl papildus piemetinājusi attiecībā, piemēram, uz ilgspējīgas attīstības kritērijiem vai, piemēram, patērētāju aizsardzību. Un tie ir tādi, nu, pāri sektoriem ejoši jautājumi šajos tiesību aktos. Tie tāpat arī tādi grozījumi, ko līdzreferenti Burkats Bals un es neesam skatījuši sākotnējā ziņojuma versijā, bet kas tepat laikā varbūt ir apspriešanas vērti. Nu, pirmām kārtām mums jādomā par to, kā nodrošināt to, ka esma savās eh, funkcijās atspoguļo to, kas tika runāts eh, Danutas Hibneres ziņojumā. Uh, par uzraudzības nākotni. Ja šis tiesība akts tiks pieņemts, tad būtu tikai normāli, ja tas tiktu iestrādāts attiecīgi šīs iestādes pilnvarās. Un līdzīga veida jautājumi radīsies arī attiecībā uz to, ko mēs saucam par CSD, jeb šīm tirzniecības punktiem, jeb vietām. Un tieši tāpēc arī esmu iesniegusi virkni grozījumu. Ir viens jauns elements arī Kopš brīža, kad tika iesniegti grozījumi, tas parādījās un, attiecīgi, sarunu komandai par to vajadzēs uh, apspriesties, respektīvi komisija septembrī. Nu, negluži nav atsaukusi savu priekšlikumu, bet gan uzņēmusies iniciatīvu grozīt savu sākotnējo priekšlikumu. Nu, tātad mēs saņēmām šo tekstu jau pavisam citā modificētā veidā, un mums, protams, vajadzēs apspriedēs ņemt vērā šīs pārmaiņas un attiecīgi uz tām reaģēt. Tas attiecas, piemēram, uz naudas atmazgāšanas jomu un iestāžu lomu šai cīņā. Nu, te mums arī vajadzēs paust attiecīgi savas bažas. Turklāt eh, mums kā līdzreferentiem bija iespēja jau iesniegt eh, virkni grozījumus tieši šai ziņā. Jo šo iestāžu loma cīņā pret naudas atmazgāšanu pilnīgi noteikti ir identificējama. Un tad ir vēl viena jauna lieta, mm, kas mm, kam, par ko iesniegt daudz grozījumu, un jāsaka, kuras kontekstā neesmu pārliecināta vēl par to, kā rīkoties. Esmu gatava diskusijām ar kolēģiem, un tas ir jautājums, ko mēs nosaucam nu, par šo no action letter, jeb tas ir, no, tas ir termins, kas nāk no ASV un kas ļauj ties, tiesību likumdevējiem uh, tiesību aktos iera, ierak, ierakstīt tādas um, iespējas, ka, piemēram, tirgus dalībnieki kaut kādā veidā, uh, nu, piemēram, var nerīkoties tad, kad uh, tiek tādā vai citādā veidā šis tiesību akts interpretēts. Vairāk kā šis uh, tiesība akts ticis jau grozīts vai nu pirmā vai otrā līmenī, lai piemā pielāgotu to, piemēram, attiecīgiem apstākļiem, uh, Un tāpat laikā es domāju, jāraugās, lai nav tā, ka tas atver vārtus pilnīgi visiem finanšu tirgus dalībniekiem kaut kādā veidā, veidā tiesību aktus apiet un tos nepiemērot. Līdz ar to es domāju, ka šādu niansu iestrādājot tiesību aktā, mēs iestrādājam te tādu vājo vietu, ko es nevarētu atbalstīt. Bet, nu, es esmu gatava diskusijām, redzēsim, pie kā mēs nonāksim. Gribu vienkārši nu, izmantot šo brīdi, lai uz to norādītu. Turklāt jārod ir īsvars, līdzsvars starp Eiropas risku valdi un tās funkcijām. Atcerēsimies, ka te iesniegusies atzinumus gan kont, gan budžeta komiteja Un tas tātad saistīts ir ar šo pār, pār, pārvaldību, vai šai valdē ir vajadzīgs vairāk e, darbinieku resursu, ja tā ir iekļaujama ECB lielākā mērā. Un šī organizācija, protams, saņem datus un e, cita veida papildus resursu no Eiropas centrālās bankas, bet mums jādomā par to, vai tai nevajadzētu būt tādai neatkarīgākai pašai savā darbā, bet nu par to arī, es domāju, mēs vēl sarunu vedēju komandā runāsim. Nu, lūk, tik tālu piezīmes no manas puses. Un eh, vienkārši secinājumā gribu teikt, ka piekrītu savam līdzreferentam tajā, ka šobrīd ņemot vērā, kādas ir mūsu ambīcijas, mums ir jāpieturas strauji pie kalendāra, noteiktā grafika, jārīkojas ļoti strauji. Vēlamies uzreiz no paša sākuma sarunās iesaistīt visu politisko grupu pārstāvjus visplašākajā veidā, tā lai mēs nonāktu pēc, iespēj, pēc iespējas strauji pievienošanās. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Alda grupas vārdā Volfs Klīns. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies arī abiem līdzreferentiem par darbu, kas līdz šim paveikts. Es jau no paša sākuma atzīšos, ka visi šie vairāk par tūkstošu grozījumiem, nu, vēl es tos neesmu vēl spējis izskatīt. Vienkārši īsi gribēju pastāstīt to, kāda tad ir mana attieksme, nu, pēc līdzšinējā darba. Uh, Un var uzreiz teikt, ka ar nepacietību gaidu, nu, kādi, pie kādiem kompromisu grozējumiem nonāks līdzreferenti. Šis dokuments ir ļoti svarīgs, un tāpat laikā arī ir daudzām tādām problēmu niansēm. Atcerēsimies, cik lielā mērā pietrūka sadarbības un efektivitātes uzraudzības iestādēs, un tas bija pie vainas finanšu krīzē pirms desmit gadiem. Tas ir, ir ļoti izaicinoši, jo, protams, darba materiāls ir ļoti plašs. Tas vēl turklāt pal tiek palielināts ar to, ka komisija tagad runā arī par naudas atmazgāšanas apkarošanu, un vai mums to izdosies attiecīgajā laika graftē pabeigt, nezinu, bet nu mērķim vajadzētu būt tādam, lai vismaz šeit komitejā līdz gada beigām mēs tomēr nonākam pie dokumentu, par ko varam nobalsot. Viss kopumā šis ziņojuma projekts tiešām attiec uz trim jomām pirmām kārtām kompetences un piekritība, kas, ja runājam par Eiropas uzraudzības iestādēm, no otrā pārvaldība un trešām kārtām finansējums. Nu, un tad vēl beigās nāk klāt šis Eiropas sistēmisko risku valde. Par kompetencēm runājot, man ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga spēcīga koordinēšana Eiropas līmenī šai ziņā. Mums nevajadzētu mēģināt tā kā Bafins savulaik baidījās, ka būs tad uzraugi pār uzraugiem un vēl pār uzraugiem. Nē, mums vajadzīgs drīzāk ir tādas mm, koordinēšana, mums ir vajadzīgs tāpat laikā arī tāda, vajadzīga tāda struktūra, kas strateģiskos uzraudzības plānus no nacionālajām uzraudzības iestādēm savā starpā salīdzinātu un ļautu izdarīt kaut kādus secinājumus, nodrošināt to atbilstību standartiem un tāpat laikā ļautu mācīties no paraugu prakses. Turklāt man ir arī pilnīgi skaidrs, ka mums vairāk kā iepriekš vajadzētu pie, piedomāt pie patērētāju aizsardzības. Patērētāju aizsardzība, manuprāt, bija nepietiekama līdz šim. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir arī kaut kas tāds, kas ļaus mums e, palīdzēt iedzīvotājiem, un turklāt arī nu, tas nu, dos tādu Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai arī Eiropas uzraudzības iestādes ir tādā situācijā, lai tās spētu, piemēram, no patēriņa izņemt bīstamus finanšu produktus, iejaukties tātad šādā situācijā un rīkoties. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai Eiropas līmenī patiešām mēs šeit varam kaut ko piedāvāt. Pretstatā pervanšai. Es nedomāju, ka tikai tas pats izcilākais ir jēgpilns. Ļauj man tev dot pervanšu vienu piemēru. Jūs taču zināt, ka parasti Uzcits eh, šis ko, rīku kopums nākamgad beidz savu darbību. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka pašais tās aizstājies vēl būtu nav perfekti izstrādāts. Mēs neviens neesam ar to apmierināti, un tāpēc būtu tikai saprātīgi, ja mēs šādu no action letter izmantotu, eh, lai uzcits rīku darbību varētu pagarināt, kamēr šis aizstājai produkts, jeb aizstājais mm, regulējums netiek izstrādāts. Nu, te, nu jāsaka, es mm, esmu par šo no action letter. Bet, nu, kolēģiem, protams, ir dažādi viedokļi. Par ekvivalents slēmumiem runājot, arī tur man ir skaidrs, ka šeit Eiropas uzraudzības iestācija, tieši, kad runājam par lēmiem par uh, ekvivalenci, viņiem vajadzētu šeit um, palīdzēt komisijai sagatavot lēmumus. Un par kompetencēm un piekritību runājot vēl pēdējais. Jāpārliecinās, ka tā deleģēšana, pa ko runā šeit komisija, nav tāda, kā, nezinu, iepriekšēja autorizācija, bet drīzāk gan tāda notificēšana, paziņošana tā būtu. Un mums jāpārliecinās, ka likumdošanas process tiek uzlabots tajās vietās, kur līdz šim vēl ir bijušas tādas vājās lietas. Un te es runāju par lēmumiem otrajā, trešajā līmenī, kur. Un te jau arī vairāk piemēru, kur šad tad ir no, nu, bijušas kļūmes. Un to nedrīkstam pieļaut, to nedrīkst pieļaut, ka tas atkārtotos, kas attiec uz pārvaldību. Baidos, ka šai jomā es droši vien būšu mazākumā Mana praktiskā pieredze uzņēmēja darbībā pirms kļuvu par politiķi, eh, nu, mani pārliecināšu par to, ka mēs vēl, es vēlos vienkārši tādu mm, spēcīgu izpildu komiteju, mm, izpildu struktūru. Nu, vienalga, vai tur pieci vai seši pārstāvi būtu, tas ir tad eh, diskutējums jautājums, bet es domāju, ka vajadzīga tāda valde, izpildu struktūra, kas pieņemtu lēmumus strauju un pārliecinoši. Nevar būt tā, ka tikai, nu, reizi gadā tie, kas kaut kādu lūk šāda pārstāvi, pārvaldības struktūru un nevar lēmumu strauji pieņemt. Un tas, protams, nozīmētu, ka arī patērētāju puse tiktu vairāk ņemta vērā. Nu, par to gan arī te bija dažādi lobētāji viedokļi, bet nu no arī, piemēram, visi šie mm, ceļošanas izdevumi un tā tālāk. Lūk, Un par izpildu komiteju runājot, tad komisija teica, tur būtu tad vismaz eh, piecas tikšanās dienas. Man liekas, ka krietni vairāk vajadzētu, un nezinu, viņam vajadzētu vismaz rei, divreiz mēnesī tikties, manuprāt. Un attiecīgi tad šīs eh, struktūras priekšādātājs attiecīgi arī vēl, eh, nu, atskaitītos tālāk. Kas attiec uz budžetu, Tur ir iesniegti jau priekšlikumi, un arī man, protams, ir viedoklis, bet domāju, ka par to vēl varam diskutēt. Jums jau četras minūtes, tik, pār, jūs jau pārsniedzāt četras minūtes, jums jau jābeidz savu uzstāšanos. Uh, uh, budžet. Par budžetu runājot, tātad, vai tas ir 35, 36, nu tas ir cits jau tālāk pēdējais ESRB. Nu, te grib kaut ko likt priekšā, kas ar šiem priekšādātājiem patiks, respektīvi, ka ekonu priekšādātājs būtu ar balsošanas tiesībām šajā SRB. Un SRB tad divreiz gadā, nu, nāktu priekšā ekonu komitejai šeit un atskaitītos par paveiktu. Thank you. Paldies. Zaļo grupas vārdā Urtas kungs, Urtas un kungs. Paldies Svena Gīgolda kunga, kurš ir mums ēnu referents, vārdā es gribētu pateikties ēnu referentiem par darbu. Runājot par pārvaldības struktūru, trīs uzraudzības iestādēm, jāsaka, tā ir. Eh, es ar F uh, pārskata ļoti būtiska daļa. Pārvaldība būtu jāstiprina pēc iespējas drīzāk. Komisijas priekšlikums neatkarīgai ja uzraudzības padomē ir atbalstāms. Mēs uzskatām, ka tas ir tāds stabils gājiens šajā virzienā, bet 725. grozījums, kur tiek ierosināts aizstāt šo pārvaldi un 23. grozījums uh, atbalstā svītrošanu un cerams, ka pašreizējā referenti to neatbalstīs. Runājot par valdes locekļiem, mēs redzam, ka šeit ir nepieciešama tāda struktūra, lai parlaments varētu, mm, te, lai parlamentam būtu teikšana attiecībā uz, uz to iecelšanu un atcelšanu. Un Tas ir priekšlikums 736. priekšlikumā, un es domāju, ka tādējādi varētu arī izvairīties no nevajadzīgi sarežģītām struktūrām. Runājot par patērētāju aizsardzību un pārvaldību, mēs um, atbalstām uh, mandātu stiprināšanu attiecībā uz, pat, es mandātu stiprināšanu attiecībā uz patērētāju aizsardzību, un š, tas šeit labs risinājums. Viens ļoti būtisks pasākums ir nostiprināt um, ieinteresēt to pušu grupu nozīmi mēs redzam, ka šīs vēlms ir atspokļots ziņojuma projektā, tāpat arī 767. un 665. grozījumā runāt par ilgtspēju. Ir jābūt ambiciozākiem attiecībā uz uh, ilgtspējas uh, apsvērumiem, ISS mandātā, Vēl viens svarīgs punkts ir ESAS mandāta attiecināt arī uz naudas atmazgāšanas uzdevumiem un finanšu uzraudzību. Runājot par trešo valstu uzraudzību, mēs gribētu atbalstīt Beres kundzes centienus attiecībā uz trešo valstu sniegto finanšu pakalpojumu uzraudzību un regulējumu. Mums šķiet, ka ir jābūt tādai kopējai vienotai Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz trešo valstu uzraudzību pieši Brexit kontekstā. Mums patīk 929. un 930. grozījums par šo jautājumu. Un visbeidzot par ESRB pārskatu mēs esam ierosinājuši lielāku pārskatāmību. ESRB ne, lielāku neatkarību no Eiropas centrālās bankas, runājot par ESRB valde, tas varētu būt labs risinājums, taču ir jārisina nākotnē efektīvāk dažādus riskus, un tāpēc priekšstādātājiem būtu jābūt neatkarīgiem. E SRB ir um, nāc, nākus par labu ECB iesaista, taču jāizvairās no interešu konfliktiem, kas varētu graut ESRB reputāciju. Mēs gaidām sadarbību un turpmākas konstruktīvas sarunas. Paldies abiem referentiem. Thank you. Um... Paldies. Goja grupas vārdā neviens nevēlas izteikties. EFTD. ENF. Kapelskundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sirsnīgi pateikties līdzreferentiem Šie ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šodien jau vairāk kārt uz to tika norādīts, un es arī tam piekrītu, ka mums ir nepieciešams steidzami uh, es pārskats, jo trūkst eh, konverģences, trūkst eh, uzraudzības eh, koordinēšana, un tas viss ir pasliktinājis situāciju, un tieši tāpēc Eiropā krīze varēja izcelties. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs Eiropas finanšu tirgus uzraudzību veiktu, lai veidotu efektīvāk un spēcīgāk, kā Automārs Karas jau norādīja, ir jāstiprina uzraudzības iestāžu konverģenci. Es apsveicu tiešo uzraudzības struktūru esmu svītrošanu un komisijas ietekmes novērtējums nedod nekādu pierādījumu, ka ir šāda vajadzība un arī izskatās, ka šādas pārmaiņas būtu atbalstāmas. Un jāsaka, ka Mēs eh, ļoti lielā mērā piekrītam, kas šobrīd ir iekļauts projektā, kas attiecas uz, eh, uz ESA. Un, eh, un manā skatījumā varētu 31. pāntā apunktu arī svītrot, bet, es domāju, bet tikpat labi to varētu arī atstāt, jo tas. Uh, kas attiecas uz trešajām valstīm un uh, uzraudzību esmu kontekstā. Tas arī varētu būt tāds uh, risinājums, kur varētu nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Ja mēs runājam par likumiem investīciju fondiem, tad jāsaka, ka šie noteikumi sadarbībai ir ļoti labi, un tāpēc varbūt nav nepieciešama vēl kaut kāda papildus materiāli. Kritiski mēs vērtējam esmu lomu attiecībā uz. Uh, uh, par papildus ieguldījumiem. Es arī nevajadzētu uzlikt par pienākumu pieprasīt uzņēmumiem sniegt tiešu tiešā veidā informāciju, kas attiec uz jautājumiem un uh, atbildēm. Es arī atbalstu atklātāks sabiedriskās konsultācijas un uh, tas ir tāds ļoti praktisks pielietojums, kas arī dod iespēju ieviest dažādas precizējumus, ja ir tāda nepieciešamība, kas attiecas uz jauno pāntu 116b2 un 3 attiecībā uz interešu grupu konsultēšanu, attiecībā uz mm, banku akcionāriem mēs vai, drīz, vai es ierosinam izveidot tehnisku komisiju un uh, nodalīt tehniskās diskusijas no politiskām diskusijām. Es ar nepacietību gaidu tālākas sarunas un uh, komentārus no līdzreferentiem. Paldies! Thank you. Paldies. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Gils Kundz, lūdzu. Paldies. Man ir uh, iebildumi pret uh, referentu ierosinājumiem, un es gribētu dzirdēt precizējums par to, ka viņi ir ierosinājuši jēdzienu par uh, īsa priekšsēdētāju astoņiem gadiem. Daudzi piemērot kandidāta reālām ekspertu zināšanām varbūt negribēs astoņus gadus veltīt sev šim darbam, un es nesaprotu, kāpēc referenti ir izlēmuši par šādu astoņu uh, gadu, jo, manuprāt, uh, četri gadi ir vairāk sakrīt ar šajā nozarē esošiem standartiem. Otrakārt, es domāju, Lai gan mēs esam centušies risināt jautājumu par uzraudzību starp NCA un EBA saistībā ar 31. A pāntu, es domāju, ka es to nevaru atbalstīt. Pašreizējā delegācija ir strādājusi labi, un es domāju, ka te ir arī risināt konfliktu attiecībā uz CMU. Uh, Un es zinu, ka referenti ir centušies risināt šo jautājumu, bet es joprojām saņemu ļoti daudz jautājumus, tad, ka nav skaidrības. Gribētu saņemt precizējums no jums, kā varam virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Un visbeidzot, es gribētu izteikt atbalstu pērvanšas ierosinājumam, ka naudas atmazgāšana būtu jāietver. Šajā ziņā mēs, mums par to bija arī sāruna nodokļu komitejā, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai es spēlētu kaut kādu lomu arī naudas atmazgāšanas apkarošanas kontekstā. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu vai komentēt? Referenti, kurš no jums sāks? Varbūt jūs vēlējāties vēl izteikties. Labi, tad jums vārds lūdzu. Thank you, Chair. Sorry. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos, ka ierados tik vēl, bet bija plenāra sēdē. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī kolēģiem par uh, milzīgo grozījumu gūzmu. Es gribētu runāt par dažiem grozījumiem attiecībā uz uh, tā dēvētiem benchmark regulējumiem. Vispirms par datiem. Pēc uh, pirmā teksta pabeigšanas mēs uh, sapratām, ka trūks skaidrības par regulējumu šiem te kritērijiem, ja tīpaši par trešajām valstīm. Lai to risinātu, mēs ierosinājām trīs grozījumus, lai garantētu, ka regulēto datu kritērijas var izmantot Eiropas Savienībā un ka nav, ka netiek tirgus uh, darbība pārtraukta. Un tāpat, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un uh, datu kritēriju ievērošanu. Uh, Es, es arī atbalstu šo te Eiropas sistēmisko risku darba grupas vā, ieguldīto darbu. Lai gan es domāju, ka Eonija aizstājēji šobrīd ir um, atras, bet es domāju, ka te būs nepieciešams vēl pārējais periods. Pārējais periodu pagarināšana par diviem gadiem ļauj um, pēc iespējas samazināt traucējums um, tirgus darbībā un uh, piemēroties šeit finanšu sistēmēm, tāpēc es gribētu aicināt jūs iekļaust kompromisos šos grozījumus un arī pabeigt vismaz to daļu pēc iespējas drīzāk. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Komisija arī vēlas izteikties. Es pareizi saprotu, tad lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Esmu Felīdžos no Eiropas komisijas. Pirmkārt, pateicos jums par uh, Eiropas parlamentu izrādīto atbalstu, kas mums bija ļoti nepieciešams darbā pie šiem dokumentiem, un paldies par visiem ierosinājumiem. Mēs šobrīd iepazīstamies ar grozījumiem. Balstoties uz šā vakar diskusijām, es gribētu izteikties par trīs tematiem. Uh, kurus pieminēja vairāki runātāji. No šovakar klātesošiem viens ir par uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Mēs šo priekšlikumu uh, izteicām pirms dažām nedēļām, jo mums šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, un uh, mās informācijas līdzekļi arī ziņo, ka aizvien vairāk pierādījumu tam, ka kaut kas ir jādara lietas labā pēc iespējas drīzāk šajā jomā, un tāpēc ir jēgpilni, lai mēs šo jautājumu risinātu kopā ar ISAS pārskatu, un tāpēc mēs nācām klajā šo priekšlikumu kā, kā tādu grozījumu ISAS pārskatam. Tās ir izmaiņas, kas uh, nāk kopā ar īsas pārskatu vai papildus tam, un te ir runa arī par pārvaldību un par īsas kompetenci, un tāpēc mēs domājam, ka šie divi jautājumi ir sasaistāmi un iet roku rokā. Otrs komentārs ir par patērētāju aizsardzību. Man šķiet, ka tas ir temats, kas ir ārkārtīgi svarīgs un mēs piekrītam. Te, piemēram, izskanēja priekšlikumi par produktu intervences um, pilnvarām, un es domāju, ka vajadzētu uzsvērt uh, esmas uh, produktu, produktu iejaukšanās uh, pasākumu jēgu, un ir jau kaut kādi instrumenti šajā jomā izstrādāti. Uh, Vēl viens temats, par kuru tika runāts, bija tā dēvētās no action letters. Tā ir ideja, kas ir uh, debatēs ieskanējusies pavisam nesen, un uh, nav viegli šo aspektu īstenot no juridiskā viedokļa. Mums bija sarunas arī ar mūsu juridisko dienestu, un es gribētu sacīt, ka, ka tas ir tas ir jautājums, kur nav viegli tā vienkārši atrisināt. Īsas sektorālajā likumdošanā jau ir zināms iestrādes uh, šajā jautājumā, un īsas jau ir pilnvars uzsākt pārskatu otrā līmeņa pasākumām, ja ir tāda vajadzība, vai, teiksim, tirgus attīstās tādā veidā, ka rodas šāda nepieciešamība, bet uh, šo no-actions letter iestrādāt kā tādu tiešu um, regulējumu būtu no juridiskā viedokļa ļoti sarežģīti. Paldies! Liels paldies! Pirms es dodu vārdu referentiem. Es gribētu pats izteikt komentāru. Uh, attiecībā uz, uz valdi. Nu, es te negribu izteikt formālu nostāju, bet uh, eh, gribētu tikai izteikt bažas, ka diez vai tas ir prātīgi, ka likumdevējs vienlaiks ir arī tāds iestāds ar šādām funkcijām loceklis. Nu, tas man tā kā dod iespēju arī pašam izteikties par šo zaļo grupas priekšlikumu un Baltskunga. Uh, priekšlikumu par sistēmiskā riska valdi. Es arī domāju, ka ir jābūt piesardzīgiem, jo nedrīkst pazaudēt to līdzsvaru, kas šobrīd eh, šo valdi padara par tādu ļoti atzīstamu iestādi. Tā kā es gribētu ierosināt sekretariāta eh, atturēties no sekretariāta eh, vadītāja iekļaušanas valdē, bet ja mēs ierosinam šādas izmaiņas, tad tādējādi līdzsvaru varētu sagraut, un tad var rasties arī tāda iespēja, ka šo valdi ECB vairs neatbalstīs. Tāpēc man tiešām ir bažas, vai mums ir, vai, vai tas ir mūsu interesēs ieviest šeit vēl vienu papildus sarežģījumu, jau tādā diezgan sarežģītā institucionālajā ietvarā. Nu, tas jums tā kā referentiem apsvēršanai un tāpat arī sarunvedējiem apsvēršanai vērts punkts. Un tagad es došu vārdu mūsu referentiem, kurš no jums gribēs sākt, pervenš vai atmērs, atmērs lūdzu. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu pateikties jums par pēdējo komentāru un tāpat arī paldies par uh, kolēģi izteiktajiem komentāriem. Es domāju, ka katrs komentārs ir jā, jāapsver. Tas arī parādīja, kur ir tie punkti, par kur, kur mums ir domstarpības, bet um, mēs pavisam noteikti labticīgi pret to visu apti, attiecamies. Uh, Un tiešām ir jārosina padomāt līdz kādas būs sekas tam, par ko mēs šobrīd gribētu tur iekļaut. Ir visam jābūt cieši sasaistītam, jāpadomā par to, kā tam visam būs ietekme, kādas ir atbildības starp nacionālo un uh, Eiropas līmeni, DCB un, un uh, Esmas, paldies arī par jūsu priekšlikumiem. Viens par tiem astoņiem gadiem. Mums, mēs, šobrīd ir pieci plus pieci gadi, un man pieredze ir tāda, ka tad, kad ir uh, no jauna jāieceļ amatā, pastāv bažas, ka pirmajā periodā neatkarība nav tāda pati kā otrajā pilnvaru periodā. Un tāpēc ir iekļauts Un tāpēc bija vēlme jau iesākumā samazināt šo kopējo termiņu manā valstī, lai nodrošinātu šo te neatkarību. Ir šādi risinājumi, un tas labi strādājas arī attiecībā uz uh, darbības kontrolu un nopietnību. Otrais punkts. Mēs uh, dzird, mums tagad ir papildus priekšlikumi no komisijas par naudas atmazgāšanu. Šobrīd jau tiek daudz kas darīts attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu. Paldies par šiem priekšlikumiem. Tie gan nebija pirmajā pārskatā iekļauti, bet tie tagad nākuši klāt. Un tāpēc arī koordinātoru šīs nedēļas beigās vai nākamajā nedēļā šiem jautājumiem nodarbosies. Mums būs debats par to, kāda būs loma Lība komitejai. Mēs arī uzskatām, ka, ka tas vairāk attiecas uz uh, ekon jautājumiem. Protams, ka par to ir jārunā kopā, bet, uh, protams, ir uh, pēc procedūras šos divus ziņojumus jānošķir. Tie, protams, ir savstarpēji saistīti. Ir arī jāņem vērā, ka būs divi, eh, ka, ka ir šis sadalījums, un, <laughs> bet ir jārdiskutē kopā par šiem jautājumiem. Un pēc iespējas drīzāk eh, vajadzētu darbu pie abiem ziņojumiem pabeigt. Mēs ar eh, līdzreferenti ceturtdienu izmantosim, lai tālāk eh, spriest par to, kā rīkoties, un 9. Eh, oktobrs eh, tad ir tāds arī būtisks datums. Paldies jums par sadarbību. Paldies, Beres kundzei vārds. Um, merci, on, on voit que à la fois. Paldies. Mēs redzam, ka šajos grozījumos, kurus esmu izlasījusi gandrīz visus, kā arī kolēģu komentāros šovakar, ir parādījušies vairāki punkti, kas rada grūtības, bet mēs arī redzam tādas spēcīgas tendences, kas ļauj mums uzlabot komisijas priekšlikumu un nodrošināt to, lai šis teksts būtu labs. Netika pieminēts kāds punkts, kas ir ļoti svarīgs, un proti te ir runa par parlamentā ieguldījumu. Eh, proti te ir runa par to, ko darīs līdzreferenti un ko darīs arī pārējie deputāti, lai nomainītu vadlīnijas, eh, rekomendācijas, lai domātu par jautājumiem un, arbi, un atbildēm, kur komisija vēl nav nākusi klajā ar savu priekšlikumu. Bet mēs redzam, ka Eiropas parlamentam ir pieredze šajos jautājumos, un tas noteikti varēs nākt ar kaut ko klajā. Vairāki runātāji minēja arī eh, līdzsvara trūkumu attiecībās ar trešajām valstīm. Uh, Vēlējos norādīt, ka kopā ar Burhārdu Balcu mēs jau esam izveidojuši tādu pirmo dokumentu, pirmo vienošanos starp līdzreferentiem, kā šo jautājumu varētu atrisināt. Attiecībā uz pārējo es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā ļoti cieši ir sasaistītas aģentūras ar to um, iespēju nodrošināt šo līdzsvaru, un šis jautājums ir kritisks. Mums vajadzētu iesniegt vairāk grozījumu, kas šo lomu tikai pastiprinātu. Par delegācijām es uzskatu, ka komisijas priekšlikums iespējams bija pārāk tālajošs, bet šī ideja par to, ka mums ir, ir vajadzīgi paziņojumi, tāpat arī mums ir jābūt iespējai noteikt deleģēšanas geogrāfiju un pilnvaras, es domāju, ka tas varētu būt atbilstoši. Runājot par patērētāju aizsardzību, ir ļoti daudz grozījumu, kas iet pat vēl tālāk par maniem priekšlikumiem. Tātad šeit ir iespēja pat eh, apturēt vai aizliegt produktus, kas varētu izrādīties bīstami patērētājiem. Domāju, ka tas jau ir labs pamats. Un par šiem astoņiem gadiem eh, vēlos šeit papildināt Otmāra Karasa teikto Uzskatu, ka no institucionālā viedokļa, no Eiropas parlamenta viedokļa skatoties, mums nevajadzētu pieprasīt ai, jaunas pieredzes apkopošanu, bet mums vajadzētu izmantot jau esošo pieredzi. Un šķiet, ka šeit Eiropas parlaments ir tādā sensitīvā situācijā. Tātad mums ir jādomā par to pieredzi, ko esam jau apkopojuši, un vispirms vajadzētu izmantot tieši šo pieredzi. Par šiem atšķirīgajiem produktiem runājot, es apstiprinu šo nostāju, ko pieņēmām kopā ar Burhārdu Balcu. Mēs vēlamies atteikties no tiešās uzraudzības produktiem. Ja runa par Ja runa par prospektiem, tad es eh, domāju, ka šeit varētu būt ļoti noderīga bāze jau sagatavota, un ir iesniegt arī vairāki grozījumi par benchmarks. Es īsti nezinu, vai mums vajadzētu izmantot šos grozījumus, lai tagad pilnībā vērtu vaļā attiecīgo likumdošanu, bet eh, komisija vēlas vienkārši pielāgot uzraudzības apstākļus. Nevēlos izteikties vēl ilgāk, es ļoti priecājos par mūsu kopīgo darbu. Un cerams, ka mēs komisijā varēsim nobalsot eh, par šiem grozījumiem līdz gada beigām, lai mēs varētu uzsākt sarunas ar padomu, un cerams, ka tad tas šis, šo darbu pātrinās. Paldies! Pilnībā pievienojos jums attiecībā uz jūsu paustajām cerībām. Mums ir paredzēts balsojuma datums 5. novembris ekonu komitejā, nu tas ir tāds ļoti ambiciozs mērķis. Mēs ļausim referentiem aktualizēt šo kalendāru. Jebkurā gadījumā mūsu mērķis ir eh, pabeigt šo darbu nepārāk vēlu, lai mēs varētu nodrošināt to, ka tiek norganizēti trilogi. Un, protams, mēs aicināsim arī padomu virzīties uz priekšu. Mums ir jārīkojas apņēmīgi, un šo apņēmību mēs jau varējām novērot šīs dienas debatēs. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Um, Eiropas uh, investīciju bankas uh, darbība. Referente ir Barbara Kapele, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Runājot par Eiropas Investīciju bankas funkciju daudzveidību un dažādajiem portfeļiem, uh, iztikt šeit ar 2000 vārdiem ir patiešām ļoti sarežģīti. Un man bija tāds plašāks pirmais projekts, um, bet man nāksies vēl arī šeit ņemt vairāk grozījumus. Es gribētu aicināt ēnu referentus Mm, sagatavot eh, tādu plašāku un aptverošāku projektu, kas ļautu mums EIB raksturot eh, vēl labāk. Es vēlētos eh, pateikties EIB pārstāvjiem par to, ka viņi man uzaicināja uz Luksemburgu, kur es pusi dienas varēju iepazīties ar šo banku tuvāk, un liels paldies arī par to, ka EIB pārstāvi šodien ir klāt mūsu vidū. Priekšādātā varbūt pēc referenta izteikumiem un pēc ēnu referentiem. Uh, Um, jūs varētu izskatīt iespēju dot vārdu arī Eiropas Investīciju bankas pārstāvjiem. Projekts ir sagatavots astoņās sadaļās, parasti mēs tā rīkojamies attiecībā uz EIB gada pārskatu. Šoreiz jaunums ir tāds, ka EIB svin savu 60. jubileju, tieši šogad mēs svinēsim šo gadu, un mm, savā projektā esmu iekļausi vairākus uh, ciparus, uh, datus, kas ataino šos 60 bankas darbības gadus. Uh, tātad ir investēti vairāki 1300, mm, 130 tūkstoši miljārdu daudzās valstīs, un EIB šajos 60 gados ir kļuvusi par lielāko multilaterālo uh, kredītpiešķērēju pasaulē. Es domāju, ka tas ir iespaidīgi, un iespaidīga ir arī FC darbība. Es šeit esmu veltījusi FC pat atsevišķu saduļu. Tātad ir apstiprināti vairāk kā 800 dažādi projekti, arī um, ārkārtīgi liels finansējuma apmērs uh, ir piešķirts, un FC2 jau e, ir apstiprināts un pagarināts līdz 2020. gadam. Kopumā tie ir 335 e, miljārdi eiro, kas ir izmantot investīcijās. Nu, patiesi varbūt izturos skeptiski attiecībā uz kādiem punktiem, skaitļi tomēr ir pārliecinoši. Ja runa par EIB struktūru un portfeļu divers, e, daudzveidošanu, mūsu ziņojuma projektā ir iekļautas vairākas sadaļas, proti novatorisms un vilnveres, vīde, infrastruktūra, MVU. Tie ir paši svarīgākie punkti, jo tieši mm, MVU ir tie, kas var saņemt no EIB finansējumu papildus dalībvalstu bankām, kas piešķir kredītu šādiem uzņēmumiem. Protams, ir jādomā arī par ekonomiskā el elastīgu iniciatīvu. Uh, jeb erī, un arī tai esmu atvēlējusi savu sadaļu. Jau otro gadu šī iniciatīva tiek ņemta vērā, un tā ir Eiropas Savienības reakcija uz migrācijas un bēgļu krīzi. Šeit ir jādomā jo īpaši par migrācijas cēloņu apkarošanu. Līdz šim ir apstiprināti 26 erī projekti 2,8 miljārdu vērtībā un vairāk nekā 500 MVU ir eh, guvuši no tā labumu. Kopā ir izveidotas 1200 darba vietas, pateicoties šai ERI iniciatīvai. Ekonomiskais elastīgums ir ārkārtīgi būtisks pārējas valstu attīstībai, tas ir arī būtiski darba vietu radīšanai, infrastruktūras uzlabošanai, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī migrantiem. Esmu atvēlējusi savu sadaļu arī Brexitam. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka um, Brexits, um, Lielbritānija piedalās EIB kapitālā ar vairāk nekā 60% savu līdzekļu, un uh, Briti ir mm, iesaistīti EIB ļoti lielos apmēros, tieši tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varētu risināt uh, eh, EIB īpašumu jautājumu Lielbritānijā pēc Brexita. Vēlējos vēl papildināt uh, par um, investīcijām bidē, jo īpaši par zaļajām obligācijām. EIB šeit ir priekškalā, un šā gada septembrī tika uh, izdotas obligācijas 500 miljonu eiro eiro vērtībā ar mērķi pildīt ANO tūkstošgadus attīstības mērķus. EIB pasaulē ir uh, vislielākā zaļo aizdevumu piešķīrēja. Nākamais punkts, kas man ļoti šķiet ļoti nozīmīgs, ir kredītu piešķiršana ārpus Eiropas Savienības. Šeit EIB spēlē ļoti nozīmīgu lomu. 2017. gadā tika ap, apstiprināti uh, simts jauni projekti 7,2 miljārdu eiro vērtībā. Un te ir runa par 320 miljoniem eiro, kas tiek ieguldīti ārvalstīs. Mums, protams, ir jāpiemīn šeit arī ECB investīciju uh, facilitāte, un jo īpaši šeit ir uh, jāpievērš uzmanība Āfrikas Uh, sadarbībai, jo te ir runa par izēvielu ieguvi Āfrikā. Gribu viņam papildināt ar nodaļu par nodokļu atbilstību. EIB ir iesaistījusies naudas atmaskāšanas apkarošanā, un tā vēlas arī paaugstināt standārtus attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas un um, agresīvas nodokļu plānošanas. Uh, jo īpaši šeit vajadzētu domāt par īsto īpašnieku jautājumu. Noteikti, ka tiks iesniegt arī grozījumi, un jau tagad es priecājos par tālāku sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Tagad tautspartijas grupas vadā Werners Langens. Lielas paldies referentēji! Viņa jau pieminēja visus svarīgākos skaitļus, attiecībā uz EIB darbību. Ziņojuma projekts ir ļoti labs. Es uh, jau ilgāku laiku iestājos par uh, šādiem pašnestības ziņojumiem. Galu galā, ja mēs rakstam um, šādu pašnestības ziņojumu par EIB, uh, ņemot vērā, ka tā ir 60 gadu jubileja un ka mums ir jāierobežojas līdz 1200 rakstuzīmēm, nu tad tas ir tā mazliet smieklīgi un apkauno pašu Eiropas parlamentu. Bet, eh, protams, līdz eh, sasaukuma beigām diez vai mēs kaut ko izmainīsim. Vēlējos eh, piezīmēt, ka Eiropas investīciju bankā pēdējos gados ir paaugstinājusi savu kapitālu. Tā ir vienīgā starptautiskā finanšu institūcija, kas var lepoties ar to, ka Eiropas Savienība ir tās dalībniece, un tā arī balstās pēc Eiropas Savienības vērtībām vairākās jomās. Piemēram, tā iestājas par to, ka vismaz 25% no investīcijām ir uh, jāizmanto klimata pārmaiņu apkarošanai. EIB spēlē ļoti nozīmīgu lomu attīstības un ārpolitikas jautājumos Eiropas Savienībā. Kapels kundze jau norādījusi vairākām iniciatīvām šajā saistībā. Es vēlētos arī apsveikt to, ka šis status tiek saglabāts. Mēs EIB, piemēram, varam salīdzināt ar nacionālām investīciju bankām. Uh, Vācijā ir šādas bankas, uh, piemēram, uh, Āzijas investīciju banka ir tādu, ko varētu izmantot uh, kā salīdzinājumu. Un šeit EIB noteikti uh, ir tā, kas uzvar šādā salīdzināšanā. Mums vajadzētu sniegt atbalstu EIB, lai tā varētu saglabot līdzsvaru starp uh, līdzfinansējumu, lai tā varētu konkurēt ar uh, pārējām bankām, bet šai konkurencei ir jābūt godīgai. Mums jo īpaši vajadzētu uh, domāt par nodokļu e, izvairīšanās un nodokļu nemaksāšanas jautājumiem. To jau arī pieminēja Kapelas kundze. Mēs redzam, ka ar starptautisku projektu palīdzību šo spiedienu var padarīt daudz lielāku. Šeit EIB vajadzētu rādīt piemēru. Un, protams, ar aizdevumiem šeit neko nevar izmainīt, taču es e, vēlētos kopā ar pārējiem ēnu referentiem un arī uh, Kapeles kundzi mm, veidot tādu ziņojumu, par kuri mēs visi varētu lepoties. Paldies! Paldies! Aldi grupas vārdā Livirnik. Gribēju uzdot jautājumu, kāpēc sociāldemokrāti vienmēr iet ārā no zāles, kad uh, tiek eh, runāts par Kapels kundzes ziņojumu, kāpēc eh, tāda attieksme pret ļoti uh, labu speciālisti. Jums ir jāuzdod šis jautājums sociāldemokrātiem, redzu vienu sociāldemokrātu kolēģi zālē. Priekšādātā jūs arī esat eh, sociāldemokrāts. Es redzu, ka viss ir izkājuši, un tā nav pirmā reize, kad es kaut ko tādu novēroju. Nu, šādā veidā mēs nedrīkstam rīkoties, jo te ir runa par tādu ļoti tehnisku lietu. Nu, īstenībā pašlaik zālē ir vairāk sociāldemokrātu nekā daudz partijas grupas kolēģu. Priekšādātāji, lūdzu, neizliecieties par muļķi. Neviens no sociāldemokrātiem pat negrib izteikties par šo ziņojumu. Nu, es vienkārši gribēju atzīmēt, ka zālē ir trīs sociāldemokrāti un divi tautpartīnieki. Nu, jā, tas varbūt nav tas labākais komentārs. Līvs, Līva Virnika. Savas uh, uh kolēģis vārdā es vēlētos pateikties uh, Kapelas kundzei par labi sagatavoto ziņojuma projektu. Uh, Tomēr es redzu vairākas jomas, kur varētu ieviest uzlabojumus. Pretēji citām bankām EIB eh, pieder simtprocentīgi Eiropas Savienībai, tāpēc eh, tai vajadzētu nodrošināt arī simtprocentīgu kontroli. Es vēlētos eh, redzēt, kādi ir EIB noteikumi attiecībā uz attīstības politiku, un to vajadzētu labāk saskaņot. EIB vajadzētu vairāk atbalstīt dalībvalstu administratīvo kapacitāti. Mūsu publiskās administrācijas efektivitāte ir ļoti nozīmīga gan ekonomikai, gan arī mūsu pilsoņiem. Bez tām EIB vajadzētu arī pastiprināt savus pūliņus um, savā komunikācijā ar sabiedrību. Mums vajadzētu arī pārdomāt uh, iespējas nodrošināt uh, kā nodrošināt to, lai pilsoņi varētu uh, spēlēt kādu lomu EIB finansēšanā. Un uh, šādā veidā mēs varētu Eiropas Savienību padarīt tuvāku mūsu pilsoņiem. Vajadzētu iedzīmēt, ka mums ir tādas ļoti komplicētas pārvaldības sistēmas, kas jau ir ieviestas un ir spēkā, taču mums tās vajadzētu labāk izmantot. Mums ir jābūt konsekventie, konsekventākiem atlasot projektus, nodrošinot valstu rekomendācijas un domājot par um, makro līdzsvaru jautājumiem. Tāpat arī EIB vajadzētu nodrošināt finansējumu tādiem projektiem, kas tiek veidoti vietējā mērogā, ņemot vērā vietējo specifiku. Mums ir jānodrošina arī labākas vadlīnijas EIB uzraudzībai. Mums vajadzētu izveidot ECB, EIB, NCA, ECI un iespējams arī um, ārējo ekspertu uzraudzības grupas. Thank you. So, uh, Dimitrios, I... Dimitrios, vai jūs esat gatavs izteikties? Lūdzu. Goe grupa, Dimitrijas Papadimulis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη γιατί. Paldies, priekšādātāji. Protams, es atvainojos, man uh, nācās pat skriet no plenāra sēdes, lai es varētu paspēt uz sanāksmi. Ne, ne, īstenībā tā bija pat priekšādātā konference. Es vēlētos pateikties um, referentam. Manuprāt, mūsu pieeja attiecībā uz EIB ir jābūt ambiciozākai, un tam vajadzētu atainoties arī mūsu ziņojumā. Lai to izdarītu, mēs varētu papētīt priekšlikumus, kas ir iesniegti pēdējo gadu laikā. Mums ir vajadzīgs vairāk investīciju Eiropā, tas ir nenoliedzami. Mums ir jādomā gan par reģioniem, gan par dalībvalstīm. Mums ir jāpaskatās, ka pārsvarā investīcijas samazinās un tiek apgrieztas. Mums ir jāinvestē novatoriskumā, apredzes ekonomikā, vidē, ilgspējīgā attīstībā. EIB šeit ir izšķiroša loma. Ir jādomā par to, kā izveidot ilgspējīgu un taisnīgu izau, izaugsmi, kur visi būtu iekļauti. Goja grupā izniegs vairākus grozījumus par šo ziņojumu, un, protams, mēs labprāt sadarbosimies ar referentu un ar ēnu referentiem. Mēģināsim nodrošināt, ka šis lielskais ziņojums tiek pieņemts. Paldies! Thank you, the... Paldies! Tā kā citu kolēģu nav, vēlētos dot vārdu EIB pārstāvim Liegvica kungam. Paldies, priekšādātāji, pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties Kapelas kundzei un visiem deputātiem, kas ir bijuši iesaistīti darbā pie šī ziņojuma. Vēlos norādīt, ka banka ir piedzīvojusi tādus lielu pārmaiņu gadus, ņemot vērā arī EFSI svēdi, bet darbs vēl nav pabeigts, un šeit es piekrītu papadimulis kungam, kurš teica, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgs vēl vairāk investīciju. Ja mēs paskatāmies uz datiem, tad mums Eiropā ir par 10% zemākas investīcijas nekā 2007. gadā. Te ir mm, runa par ļoti daudzām jomām, par MVU, par digitālajām pārmaiņām. Šeit mums priekšā ir vēl daudz lielu izaicinājumu. EIB ir strādājis pie FSI, par ko mēs esam ļoti lepni. Mēs priecājamies arī par mm, partnerību ar, mm, ar komisiju. Šeit ir jānorāda, ka, protams, mums priekšā ir daudz izaicinājumu, viens no tiem ir Brexits. Mums ir jādomā par kapitāla aizvietošanu, tāpēc, ka Lielbritānija vairs nebūs mūsu vidū. Process, protams, vēl nav pabeigts, mēs esam panākuši labu progresu, esam saņēmuši atbalstu no akcionāriem, bet, um, kā jau es minēju, šīs procesas vēl ir jāturpina. Es ceru, ka tas arī tā notiks. Mums ir jādod tirgiem skaidrs signāls par EIB eh, biznesa modeļa ilgtspējīgumu arī pēc Brexita. Tas ir svarīgi mūsu ekonomikām un arī visai Eiropas Savienībai. Vēl kāds izaicinājums - daudzgadu finanšu plāna sarunas. Es ceru, ka parlaments labprāt atbalstīs šo viedokli, ka pārvaldība un struktūras, kas ir darbojušās FC gadījumā, turpināsies arī tagad. Daži no jums, kas izteicās, proti Virinkas kundze runāja, viņa teica par, stāstīja par mūsu lomu attīstības politikā. Šeit saskaramies ar izaicinājumiem. Mēs uzskatām, ka mums, kā Eiropas Savienības bankai, e, pat līgumos ir ierakstīts pienākums attīstīt Eiropas Savienības politiku, taču šis viedoklis e, tā īsti neparādās pašlaik iesniegtajos priekšlikumos. Uh, Es eh, ceru, ka kopā ar komisiju un līdzreferentiem mums izdosies atrast eh, kompromisu un varēsim to izdarīt gan ātri. Mums eh, nevajadzētu šeit atstāt sliktu ietekmi uz tām lietām, kas patiešām darbojas Eiropas Savienībā. Tas ietekmēs mūsu aizdevumus, jo īpaši privātajā sektorā AKK valstīs. Uzskatu, ka šeit mums ir vajadzīgs parlamenta atbalsts. Ja Eiropas Savienībā kaut kas darbojas, tad tas ir jāaizsargā. Pavisam īsi pieminēšu divus punktus. Mēs eh, patiešām esam apņēmības pilni veidot vietējus eh, nelielākus projektus, darbojamies partnerībās ar reģioniem un pilsētām. Esam sad, izveidojuši um, sadarbību arī ar eh, nacionālajām attīstības iestādēm, bankām un tā tālāk. Tie ir mūsu um, starpnieka aizdevumi. Un tāpat arī mums ir vairāki produkti, kas ir cieši saistīti ar struktūra fondu izmantošanu. Nerunāšu par to detalizēti, nav īstais brīdis, bet pateicoties izmaiņām finanšu regulā, kas tika pabeigts pabeigta ļoti ātri, pateicoties eh, parlamenta atbalstam. Mums ir izdevies pielāgot eh, šos finanšu instrumentus tā, lai tos varētu izmantot kopā ar struktūru fondiem. Es domāju, ka to noteikti vajadzētu labāk eh, izziņot. Es īsti nezinu, kā mēs varētu uzlabot mūsu komunikācijas prasmes, bet nu, šis fakts ir jāatzīst. Komunikācijā nesam izcilnieki, esam apņēmības pilni to mainīt. Priekšādātāji, tas arī būtu viss, bet, ja jums ir kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Lūdzu, referentē vārds Barbara Kapelē. Jā, 6000 rakstu zīmju patiešām nav pietiekami, lai rakstītu ziņojumu par uh, Eiropas investīciju banku. Tas šeit ļoti labi pierādījās. Visi, šo, visi šie jautājumi, ko pieminēja ēnu referenti un pārējie, uh, ir jāņem vērā, un tas noteikti šo ziņojumu padarīs vēl lielāku. Arī iepriekš bija, bija vairāk jautājumi, kas mums bija jāņem vērā, un, diemžēl, ir ļoti sarežģīti e, samazināt šo ziņojumu. Ānu referentu sanāksmēs mēs mēģināsim šeit izdarīt kopsavilkumu Es ļoti labprāt arī uzklausīšu visus ieteikumus. Mums ir jāstiprina gan zaļā, gan arī apretes ekonomika. Tāpat arī mums ir jādomā par nodokļu jautājumiem. Šeit ir pieminēti arī šie īstā īpašnieka jautājumi. Mēs nedrīkstam šeit palikt tikai pie faktiem, mums ir, mums ir jāsāk arī rīkoties. Ir skaidrs, ka Projektu finansēšana trešajās valstīs ir ļoti nozīmīga. Attīstības valstis mm, ir pelnījušas EIB atbalstu. Mums ir jāatbalsta spēlētāji šajās valstīs, jo tas dos labas iespējas ne tikai šīm trešajām valstīm, bet ļaus nodrošināt arī ilgtspējīgumu Eiropā, stiprinot tātad Āfrikas kontinentu, un jo īpaši šeit ir jāpiemina Āfrikas stratēģija. Mums vajadzētu apkopot visus šos pozitīvos priekšlikumus un sagatavot tādu lielāku ziņojumu, kur varētu runāt arī par eh, portfeļiem, par Eiropas Investīciju bankas eh, plašo piedāvājumu spektru. Paldies! Thank you. So the calendar. Lielas paldies. Nu tad darba grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš 11. oktobris grozījumi apspriešana novembrī un 19. novembrī balsojums sekundu komitejā pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir Ivana Maletiča atzinuma projekts par kopējiem noteikumiem, jeb kopējā regulējumu attiecībā uz šiem visiem daudzajiem fondiem. Lūdzu, Maletičs kundze, jums vārds liels paldies! Šo kopējo noteikumu mērķis ir radīt Um, kopēju sistēmu ar konsolidētiem noteikumiem septiņiem dažādiem Eiropas fondiem, samazināt administratīvo slogu uh, attiecīgajām plānošanas iestādēm un gala saņēmējiem, kā arī pārliecināties, ka īstenošana notiek līdzina un tiek sasniegta mērķi, ierosinātie makroekonomiskie nosacījumi, Un uh, šī daļa, kas saistīta ar šāda veida makroekonomiskiem nosacījumiem, ir ārkārtīgi būtiska. Un šajā jomā, jāsaka, noteikumi ļoti lielā mērā saglabā līdzību ar pašreizējiem, pašreizējā plānošanas periodā. Un kopumā vajadzīgs programmas vairāk pielāgot kopējiem ES mērķiem, lai palielinātu to efektīvi, īpaši izveidojot kopēju saiti ar Eiropas pusgadu procedūru. Mm, tam vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem mērķiem, mm, strādājot pie šīs regulas. Tomēr jāņem vērā, ka nākamajā plānošanas posmā mēs ieviešam jaunu reformu atbalstu programmu, un šī programma nav kā turpinājums izmēģinājuma SRSP pašreizējā periodā, un šīs programmas mērķis ir īstenot valstīm specifiskās rekomendācijas ciešā saiknē ar Eiropas pusgadu procedūru. Paredzētais budžets RSRP ir 25 miljārdi eiro. No otras puses, kohēzijas aploksne jaunajā plānošanas periodā tiek samazināta. Un tāpēc, manuprāt, kohēzijas aploksne būtu jāizmanto tikai tad, ja visi citi pārējie reformu līdzekļi jau ir izsmelti, absorbēti. Nu, tā ir vēl viena problēma kohēzijas valstīm, respektīvi ja tām jāizmanto paralēli abi instrumenti, tad tādā gadījumā tā nebūs pietiekams kapacitātes izmantot tos. Un domāju, šī iemesla pēc mums vajadzētu pirmām kārtām mudināt dalībvalsts izmantot reformu atbalstu programmas līdzekļus reformām. Protams, ka nevaram gaidīt, ka struktūra reformas notiks bez līdzīgu investīciju ieguldījumu, kā tas ir šobrīdējā plānošanas periodā. Mēs taču vēlamies piedzīvot augstāku izaugsmas līmeni, nodarbinātību pieaugošu un tāpat arī labklājības līmeni un visus citus rādītājus, kas attiecas uz mēriem, kas saistīti ar līdzekļu izmantošanas efektivitāti un atbilstīgu ekonomikas pārvaldību. Komisija un padomu var pieņemt lēmumus, ne, neseņemot skaidru nostāju no Eiropas parlamenta līdz šim. Un tā tikai informē parlamentu par šādu veidu īstenojošiem pasākumiem. Tas nu ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāmaina domāju, ka ierosinājums attiecībā uz sa apropriāciju apturēšanu saistību apra un savukārt priekšlikums par šādu saistību um, at, apturējumu pārcelšanu arī būtu vispirmām kārtām jāskata parlamentā. Te gribu teikt, ka es atzinīgi vērtēju šo um, escape klauzulu, kas ļauj attiecīgi komisijā nāk klajā rekomendāciju ka brīžos, kad ir tiek no, padomu noteikusi apturējumu īpašos ekonomikas apstākļos, var tikt atkal izskatīta pēc vēl dalībvalsts iesnieguma. Nedrīkstam nurēt vairāk kārt, kaitējumu nekā labuma ar šiem pasākumiem. Thank you for the SND group, Andrea. Andrea Cozzolino, S&D grupas vārdā lūdzu. Sì, no, comprendo che siamo chiari. Saprotu, uh, ka mūs, protams, aicina izskatīt kohēzijas politiku un visu šīs septiņas regulas un citus instrumentus no ekonomikas komitejas skatu punkta. Bet gribētu šeit kolēģei atgādināt, ka mēs šeit taču runājam par vienu no pamata instrumentiem, kas ir Eiropas rokās, lai nodrošinātu, ka tiek pārvarētas plaisas starp reģioniem un tiktu veicināta uh, attīstība un nodarbinātība visās valstīs. Un tāpēc nedrīkstam izmantot kohēzijas politiku kā tādu sodošu instrumentu. Mēs turklāt arī zinām, ka reģioni un pašvaldības, ka arī dažāda veida sadrības faktiski ir frontes, eh, nu tā teikt, pirmajās līnijās, tad, kad runājam par šādu līdzekļu saņemšanu. Šie makroekonomikas nosacījumi, kā redzējām iepriekšējos gados, nav īpaši dzīvot spējīgi un pamatoti. Izmantojot šādu pieeju, jāsaka, situācija ir izgāzusies, izgāzusies un to ir piedzīvojis gan komisija, gan parlaments. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu par šo jautājumu padomāt vēl nedaudz tālāk. Un visbeidzot, ir viens ļoti konkrēts piemērs - Grieķija šais pēdējos gados, kur netika izmantots līdzfinansējums. Nu, tagad tā sākus vairāk izmantot ēs līdzakļus. Un tas ir bijis svarīgs virzītājs spēks ekonomikas atgošanās procesā, tāpēc mums vajadzētu pieprasīt, lai līdzfinansējums uh, tiktu palielināts arī attiecīgi dalībvalstīs. Domāju, ka mums nevajadzētu kohēzijas politiku skatīt kā papildu instrumentu nacionālajām investīcijām. Domāju, ka mums pašiem savā starpā ir jāpadomā par to, kā pārliecinās, ka līdzfinansējums patiešām var būt progresīvs un efektīvs. jo vienu otru reizi mēs mm, dalībvalstīm iestādēm lūdzam pat dubultot savus līdzekļus, lai viņi varētu piekļūt ES fondiem un attiecīgi pašvaldībām un citām struktūrām. Līdz ar to ir ļoti ierobežot iespēja šos līdzekļus izmantot stabilitātes pakti ietvaros, piemēram. Mēs taču vēlamies veicināt investīcijas, tāpēc vēlreiz gribu norādīt, ka ka, kā jau tika teikts, mēs progresīvā kārtā pamazām samazinām līdzfinansējumu stabilitātes paktā. Nu, lūk, tādas domas no manas puses. Nu, un tās, protams, izstrādāšu arī grozījumos. Paldies! Nākamais runātājs Staņislavs Odžoks. Paldies, Pervanša! gribēju, te, ka piekriti e, pāris minūtes vadīt sanāksmi manā vietā. Man nedaudz jāaiziet no zāles, bet Oģoga kungs tālāk. Paldies priekšādātāji. Referents kundze. Paldies par šo atzinumu projektu. Mūsu grupai šīs regulējums, šis kopējais regulējums, kas nāk no Eiropas komisijas šobrīd, liekas ļoti svarīgs. Ir svarīgi, lai būtu kopēji noteikumi attiecībā uz visiem septiņiem Eiropas fondiem. Tādējādi to lietošana būs vienkāršāk. Mm, tas vienkāršāk būs gan administrācijai, gan arī dzen noteikumi taps skaidrāki. Tomēr mēs neatbalstām atsauci uz jauno plānošanas periodu 1, 2, 5, 7, 8 grozījums e, nav atbalstām mūsuprāt. Mēs taču nezinām, kāda būs jaunā regulējuma noteikumi. Un tāpēc nevaram atsaukties šeit uz tādu tiesību aktu, kas vēl pat nav pieņemts. Nu, tas katrā ziņā nebūtu labs tāds likumdošanas solis. Mēs turklāt Neatbalstām arī to, ka tiek spēcināta Eiropas parlamenta loma, it īpaši 3. un 11. grozījumu neatbalstām. Tajā gadījumā, kad runa ir par maksājumu apterēšanu, tas, ko mēs atbalstām tāpat laikā, ir priekšlikums ieviest tā saukto escape klauzulu, jeb, nu, tā teikt, klauzulu, kuras ietvaros komisija var ievisināt padomē maksājumus apturēt pie konkrētiem ekonomikas apstākļiem pēc pamatota dalību valsts pieprasījuma. Tas, mūsuprāt, ir labs priekšlikums. Un visbeidzot, par atšķirīgajiem režīmiem attiecībā uz saistībām un uh, maksājumiem saistību apropriācijām, maksājuma apropriācijām. Te arī vēl, nu, visdrīzāk vajadzēs nākt, nākt, nāksies vēl iziet uz kompromisu. Paldies! Tālāk Aldi grupas vārdā Tremozei Balčēlkungs. Pervanš, paldies! Katru reizi, kad runājam par to, kā terēsim līdzekļus Eiropas Savienībā, vienmēr tiek teikts, ka vajadzīgi jauni līdzekļi. Atcerēsimies, ka ir tik daudz transporta infrastruktūra, kas tika izmantota tieši izmantojot šos fondus. Mēs pozitīvi raugāmies uz to, ka šis regulējums par kopējiem noteikumiem samazinās lieko administratīvo slogu pārvaldošajām iestādēm. Mēs turklāt domājam, ka ļoti labi arī, ka tiek uzlabota elastība un pamatnoteikumi. Pirmajā 174. pāns līgumā par ēst darbību runā par to, ka Eiropas Savienībai pēc iespējas jānodrošina nevienlīdzības mm, izlīdzināšana starp reģioniem, un tāpēc jāņem vērā reģionālā specifika arī strādājot pie šiem priekšlikumiem. Mūsuprāt, arī pozitīvi, ka šie nosacījumi tiks sasaistīti ar Eiropas pusgadu procedūru. Turklāt vēl, tāpat laikā vēlamies nedaudz lielāku precizējumu un vienkāršošanu šai ziņā. Valstīm specifiskās rekomendācijas jāņem vērā arī plānošanas procesā vis, pie visām iespējām, uh, un jau vidustermiņu pārskatā šis plānojums ir jā, jāpārskata. Tādējādi veidu pārliecināsim, ka tiek atbilstīgi īstenot gan šīs regula, gan visi no tā izrietošie noteikumi. Uh, merci, le... Liels paldies! Zaļo grupu, grupas pārstāvja nav klāt, un līdz ar to došu tālāk goja grupas pārstāvim Miguelam Viegasam. Lūdzu! Bom, uh, relativamente a este relatório, nós temos uma, uma opinião Liels paldies! Liels paldies! Mans un viedoklis atšķiras no referentes viedokļa, bet tomēr vēlos teikt, ka, un tāpēc arī vēlos teikt, ka mēs neatbalstām to, ka tiek samazināts struktūra fondu darbības aptvērums attiecībā uz to izmantošanas mērķi, un arī šie nosacījumi, mūsuprāt, ir problemātiski. Šķiet, ka ir problēmas ar tulkojumu franču valodā priekšādātāji. Nedzird tulkojumu, vai viss ir ticis sakārtots, vajadzā referents, vajadzā runātājs. Es continue? Okay. Portanto, eh, uh, resumindo, não tenho muito a dizer, mas há aqui Eh, a questão da concentração temática. Jā, nu tā tad lūk, kopsavilkums tam, kas tika teikts iepriekš. Tātad kohezijas sasaistīšana ar pusgadu procedūru un valstīm specifiskās rekomendācijas Um, tas ir, šeit ir problemātiski. Arī šie makro nosacījumi, tas viss ir ļoti dažādas tēmas, un tās faktiski beigu beigās ierobežo dalībvalstu iespēju izmantot īpašus pasākumus, īstenot īpašus pasākumus ar šo līdzekļu palīdzību, kas savukārt varētu būt vajadzīgi pilsoņiem, un kas varētu būt atbilstīgi reģionālajai attīstības eh, politikai. Tāpēc mēs visai kritiski izturamies pret šo ziņojumu un domāju, ka tas tiešām nesola neko labu. Un arī kompromisa grozījumi, nu nezinu, mēs, protams, iesniegsim savus grozījumus, tā lai arī mūsu viedoklis tomēr par šo jautājumu tiktu ņemts vērā. Bet nu, pašos pamatos jāsaka, ka mēs nevarēsim šo, šo ziņojumu diez vai varēsim atbalstīt. Izturamies par to ļoti negatīvi. Lielas paldies! Priekšādātāja turpina. Vai vēl kāds vēlas izteikties, vai kāds prasa vārdu? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā Maletičas kundze jums iespēja paust noslēgumu vārdus vēl šai diskusijā. Paldies! Paldies visiem ēnu referentiem! Mēs visi esam vienisprātis, ka mērķis nav sodīt gala saņēmējus vai valdības struktūras iestādes, bet gan uzlabot kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu, makroekonomiskos nosacījumus. Un šī iemesla pēc, protams, mums jāizturas piesardzīgi tajā brīdī, kad mēs īstenojam dažādus pasākumus, lai neradzīt, neradītu tālāk kaitējumu, bet gan dotu labumu. Ožaga kunga vairs nav šeit, bet viņš uzsvēra, ka nebūtu labi pieminēt reformas, reformu atbalstu programmu, ņemot vērā, ka regula par šo programmu vēl nav apstiprināta, pieņemta, bet priekšregulas priekšlikums no komisijas puses jau ir saņemts. Līdz ar to diskusijas par to arī dzen ir jau sākušās, un es domāju, ka būtu tikai atbilstīgi domāt par šiem abiem dokumentiem par, kā par pakotni, kas papilda viens otru. Viņš arī runāja par maksājumiem un kāpēc mēs šeit svītrojam šos maksājumus grozījumos. Tas tāpēc, ka mērķis ir nevis bloķēt kohezijas politikas īstenošanu, bet gan uzlabot īstenošanu attiecībā uz valstī specifiskajām rekomendācijām. Un tāpēc nu, labāk šai gadījumā ir nobloķēt saistību apropriācijas, nevis maksājuma apropriācijas. Tāpēc arī šis elements tika svītrots. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Atgādināšu, kāds ir laika grafiks. Grūzījuma iesniegšanas termiņš ir 9. oktobrs, pulkstens 12. dienā, grozījums tiks apspriesti 12. novembrī, balsojums ekon tieši tajā pašā dienā, 12. novembrī, re, reģī komitejā, balsojums 3. decembrī. Līdz ar to nonākam pie 9. darba kārtības punkta un došu vārdu referentam. Un tas ir atzinuma projekts. Um, kon konstitucionālo lietu komitejai. Un mūsu referents ir Frunzulikas kungs. Lūdzu. Prezident, uh, šer kolēģi. Priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Diferenciēta integrācija nav nekas jauns. Tā, šāda veida ideja pastāv jau no 70. gadiem Un 90. gados tā piedzīvoja jaunu vilni, pēc tam tā tālāk parādījās arī dažādos citos diferencēšanas principos. 93. gadā, piemēram, diferencēšana varētu, varētu uztvert kā iespēju politikas, politikas pieskaņot vidas aizsardzības jautājumiem. un kopumā uzlabot demokrātisko leģimitāti. Diemžēl diferencēta integrācija nereti tiek uztvērta, un īpaši to tā dara dalībvalstis, kas iestājušās Eiropas Savienībā nesenāk. Uh, Tātad te runāju par centrālas un austrumu Eiropas valstīm, kā par veidu, kā radīt pirmās un otrās šķiras Eiropas Savienības dalību valstis. Diferencēšana ir sākotnēji bija saistīta ar padziļ, integrācijas padziļināšanu Eiropas Savienībā un eh, paplašināšanos. Paplašināšanai, paplašināšanās procesam vēršoties plašumā, palielinājušās arī politiku, politiku dažādība Eiropā. Šeit runājam par AFCO ziņojumu kas konkrēti pievērš tieši tam, kā organizēt šādu diferencētu integrāciju Eiropas e, ietvaros. Es atzinumā savukārt pievērsos tam, cik svarīgi nodrošināt atbalstu un motivāciju dalību valstīm, kas vēlas virzīties uz priekšu straujā uz šo opt-in režīmu, lai kāda arī nebūtu šīs diferencētās pieejas modeļi nākotnē, tīpaši, ja, piemēram, runājam par ekonomikas atbildību un politikas konverģenci. Mēs visi esam vienisprātes kas notiek ar starpvaldību procesiem un nepieciešams paplašināt uh, iestāžu atbildību, jo šāda veida starpvaldības uh, struktūras mazina kopējo pārskatāmību. Un tas nav tas labākais pārvaldības modelis. Un tāpēc mums vajadzētu pārliecināties, ka visi šie modeļi tiek atbilstīgi pienā, pielāgoti un taptu pārskatāmāki. Ņemot vērā šos mērķus, uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi spēcināt Eiropas parlamenta lomu un Nacionālo parlamenta lomu kopumā šīs pār, ekonomikas pārvaldības procesa rezultātā tā, lai veicinātu demokrātiskās atbildības vei, veicināšanu. Tas attiecas arī uz stabilitātes mehānismu, tā kā to paredzēs līgums un kompetenču sadalījumu starp um, komisijai monetārās politikas koordinēšanā. Brexit mums būtu jāskata kā iespēja no jauna atteikties no šīs opt-out modeļa un domāt par nediskriminējošu opt-in režīmu lai šī saik, saikne, bū, saiknes būtu arvien ciešākas. Vienlaikus nodrošināt atbilstīgu elastību, virzīt uz priekšu progresu tā, kā tās to vēlas, tās valstis, kas vēlas attīstīties straujāk un kas ir spējīgas izpildīt attiecīgus kritērijus. Visbeidzot, vēlos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīga ir kohezijas fondu un citu struktūru fondu konverģence un to saskaņošana ar Eiropas Investīciju bankas ieguldījumiem. Vienlaikus, protams, arī eh, reformu atbalsta programma atbilstīgi jāizsano, lai palīdzētu dalību valstīm eh, tālāk iestāties Eirozonā un nodrošināt tālāku integrāciju, vienlaikus atbalstot arī budžeta palielināšanu eh, šāda veida programmām. Visbeidzot, kolēģi, paldies jums par mm, manas uzklausīšanu un gaidu jūsu viedokļus, attiecīgi arī grozījumus. Raportēr. Euh, Paldies referentu kungam. Es neredzu vairāk, ka būtu kāds referents, bet liberāla grupas, tautas partijas grupas vārdā vēlas izteikties Maletičas kundze. Viņa aizstās euh, Lamsūru kungu, lūdzu. Paldies! Kolēģis Lamasūra kungs ir sagatavojis savus komentārus, un es tos nolasīšu viņa vietā. Atzinuma projektā ir vairāk interesanti komentāri par šo te opting-in mehānismu, kur uh, ir tendence vairāk pievērsties Eiropas Savienības iekšējai integrācijai, nevis tik daudz pievērst uzmanību attiecībām ar trešajām valstīm. Taču tas ir, tas, tas ir tā kā ārpus um, šī ziņojuma tvēruma. Pēdējā punktā uzsvars būtu jāliek uz politiku, kas stimulē integrāciju. Visas, lai tas viss būtu pieejams, tas viss ir pieejams visām valstīm, un tāpēc nav jēgas to pieminēt ziņojumā par diferencētu integrāciju. Paldies! Paldies! Un tā kā ECR grupas pārstāvi nav klātesošas, atvainojos, jūs gribat tomēr izteikties. Es neredzēju, ka jūs esat šeit, starmatīkums, lūdzu. Paldies. Es orientējos pēc darba kārtībā noteiktā laika un tāpēc nedaudz aizkavējos. Man ir daži komentāri par eh, šo priekšlikumu. Es uzskatu, ka starp valdību procedūra, protams, eh, samazina caurskatāmību un arī demokrātisko integrāciju pastiprs, tas ir skaidrs, bet to var novērot Eiro grupā kur saka, jā, Grieķijai tas ir jāiztur, un tad Moskavičī un Makro kungi dodās uz turienu un saka, tas ir briesmīgi, kas ir uzlikts uz Grieķu pleciem. To es, protams, saprotu, bet no otras puses teikt, ka mums vajadzētu īstenot lielāku demokrātisko kontroli no Eiropas parlamenta puses, tad jāsaka, te tiek stiprināta centralizācija. Nesem izriet no nacionāla tātad dalību valstu līdzekļiem. Mm, te dalība valsts ir tieši norādījušas ar šo vēlmu. Nav tik vienkārši te celt šo te centralizācijas līmeni. Šulckungs jau to savulaik teica tas, kas otrajā punktā tiek ierosināts, tas nav nekas cits kā vienīgi centralizācija. Un centralizācija nozīmē arī birokrātijas celšanos, pat ja viss ir nodrošināts ar demokrātiju. Tā ir demokrātiska centralizācijas forma. Par piekto punktu. Te ir tāds zelta vidusceļš, un varbūt tās valsts, kas varbūt vilcinās atbalstīt uh, diferencēšanu, ir spiests to tomēr darīt. Man šķiet, ka tā nav integrācijas forma, kas ilgst, il, ilgstoši varētu būt jēgpilna. Un tas ir saistīts arī ar finansējumu, kas nākotnē varbūt vienalga nebūs paceļams. Un līdz ar to tas nav dokuments, kas paredz diferencētu integrāciju, kādu mēs to pazīstam līdz šim. Tas ir dokuments, kas paredz Eiropas Savienības centralizāciju. Paldies! Merci, merci. Paldies, paldies arī, ka ievērojat runāšanas laiku, un tagad Liba grupas vārdā Librings kundzei vārds lūdzu. Eh, Frunzuliks kungs, dārgie kolēģi, es eh, vēlos uzteikt šo atzinumu projektu. Tas ir eh, tāds īs un kodolīgs un parāda, kā virzīties uz priekšu. Tieši kopienas metode nu, definēs mūsu Eiropas Savienības nākotni. Starpvaldības struktūras ir liederīgas tur, kur tās nodara, bet tās kaitē, ja tās piemēro politikai, kuras vislabāk var izlemt Eiropas Savienības līmenī. Problēmas, kuras var atrisināt tikai Eiropas Savienība un kam tikai Eiropas Savienība ir piešķirt vērtība. Es eh, redzu arī dažādas problēmas, kurām, kuras viss ir apspriežams, lai gan man, eh, es uzskatu, ka vajadzētu vairāk koncentrēties uz eh, padziļinātu un stiprāku monetāro savienību. Man ir arī daži komentāri. Pirmkārt, atbildību. Atbildībai vienmēr sako pārskata atbildība. Darbie kolēģi, integrēta Eiropas Savienība nav transferu savienība. Otrkārt, institucionalizācija attiecībā uz MVU. Zem, lai gan tā ir laba doma, man atgādina par kādu pat dziļāku problēmu. Problēmu, kas mums tagad ir bijusi ļoti ilgi, jo kā var institucionalizēt kaut ko, ja visas dalība valstis šajā politikā uh, nepiedalās attiecībā uz finansēšanu. Es saprotu, ka visi nevar piedalīties visos mehānismos jau no pašiem pirmsākumiem. Integrācijai ir nepieciešams laiks, taču vismaz vajadzētu tādu skaidru ceļu, attiecībā skaidru plānu par to, kad tās valsts piedalīsies. Diferenciēta integrācija ir atbalstāma, bet um, vairāk nedrīkst pieļaut tādu nu, veselu Eiropu, kur viss jau ir izplānots. Paldies, Viegas kungs, vai jūs vēlties izteikties goja grupas vārdā? Jo žado nav ieradu. Nu, Un tad es dotu vārdu ēnu referenti. Uh, um, um, merci beaucoup à, uh, à tous mes collègues. Lielas paldies visiem. Sujet, oui, uh, un euh, doit travailler. Lielas paldies visiem maniem kolēģiem. Mums ir jāstrādā kopā. Es, protams, es saprotu jūsu nostāju. Es saprotu, ka ir svarīgi nodrošināt, lai visi šie jūsu um, nolīkumi attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem un attiecībā uz visām dalībvalstīm uh, Um, nākotnē vajadzētu tos pieņemt tad, kad uh, šīs valstis būs gatavas uh, darboties uh, šajā jomā, tātad ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Bet vienlaicīgi šī situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs dzirdam šīs balsis no centrāla un austruma Eiropas, kas saka, ka vajadzētu virzīties uz priekšu kopā. Nevajadzētu radīt Mm, izmantojot šeit politiski korektu valodu, nevajadzētu veidot atkal sienu starp austrumu un rietumu Eiropu. Ir ļoti svarīgi beidzot nodrošināt, lai visas dalībvalstis, kas ir lūgušas piedalīties e, ekonomiskā monetārajā savienībā, lai visas valstis varētu arī to darīt. Vajadzētu atstāt šīs durvis vaļā. Vajadzētu nodrošināt, lai visi, kas to vēlas, varētu būt daļa no EMS. Tas pats attiecas arī uz tām valstīm, kas e, vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu šeit atteikties no visiem opt-in un opt-out. Pašlaik Eiropas Savienība saskaras ar ļoti lielām problēmām. Ir eh, daudzas valstis, kurām ir kaut kādi četri vai pieci alternatīvie varianti, kur tās nepilda konkrētus Eiropas Savienības nosacījumus, tā tad ir dotas alternatīvas šīm valstīm. Tā tam nedrīkstētu būt. Nedrīkstētu būt, ka valstis atlasa tikai to, kas tām liekas piemērots, un atsakās no visa uh, kas eh, tām nepatīk. Tātad eh, tās izmanto tikai priekšrocības, ko eh, tām piedāvā Eiropas Savienības projekts. Es domāju, ka mums ir jāatsakās no visiem opt-out un opt-in. Visām turpmākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu vienkārši akceptēt eh, to situāciju, kādā pašlaik atrodas Eiropas Savienība, un nedrīkstētu būt tā, ka tās atlasa sev vēlamos dosjē. Paldies referentam! Termiņš grozījuma iesniegšana ir paredzēts 9. Eh, oktobrī 2012. Grozījuma izskatīšana un balsošana par tiem notiks 12. Eh, oktobrī. Un, of bloku balsojums visticamāk būs vēlāk. Mēs balsosim 12. novembrī. Turpināsim tagad uh, ar mūsu darba kārtību, un šeit mēs runāsim par akcīzes nodokļu pielāgošanu alkoholam un alkoholiskiem dzērieniem. Mūsu referents ir Migāls Viegas. Lūdzu. Ora, muito obrigado, eu vou ser muito breve. Eu... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit ir runa par eh, atbalstām iniciatīvu un proti tādēļ, ka šeit mēs runājam par tēmatu, kur pastāv um, atšķirīga, no, atšķirīgas nodokļu sistēmas Eiropas Savienības dalību valstīs un konkrēti par spirtu un alkoholiskiem dzērieniem. Un līdz ar to ir arī iespēja um, ka ir jāpiesaista eh, šķīrēties, un to mēs tagad cenšamies novērst, piemēram, ar izņēmumu gadījumu harmonizēšanu attiecībā uz eh, spirtu un tāpat arī alkoholisko dzērienu klasificēšanu. Pēdējā laikā ir eh, lietas virzījušās uz priekšu, un tāpēc nodokļu sistēmas vai, teiksim, nodokļus nevienmēr varēja pielāgot attiecīgai situācijām. Ir vēl arī izņēmumi, kas ir attiecināmi uz maziem ražotājiem, kas, protams, ir ļoti būtiski, īpaši mazajos reģionos. Un tas, protams, ir sarežģīts un komplicēts temats, bet es jebkurā gadījumā uzskatu, ka ir labi šajā situācijā uzsākt kādu iniciatīvu. Tā ir ļoti vērtīga, ļoti nepieciešama, un tāpēc uh, Šis šāds ziņojums arī tiek izstrādāts, un par to mēs arī šodien diskutēsim. Es, protams, esmu gatavs eh, uzklausīt jūsu komentārus. Paldies! Um, alors, pour le groupe du... Paldies, un tagad EPP grupas vārdā Dorman kungs lūdzu. Jā, ja, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist eh, referentam, tas tiešām ir tāds ļoti tehnisks ziņojums, kur ir eh, runa par to, kā novērst tās neskaidrības, kas šobrīd ir attiecībā uz eh, spirtu un alkoholiskiem dzērieniem. Bet man ir zināmas bažas pirmajā pantā, pirmais grozījums, kur ir ir runa par uh, alu, ka visas sastāvdaļas būtu jāizmēra, un tas te varētu būt runa par cukuru, un tur aprēķinot akcijas nodokli, tad tā kā būtu zināmas grūtības. Vēl ir jautājums par to, ka komisijai nav izdevies šajā situācijā nākt klajā ar priekšlikumu, kur būtu runa par akcijas nodokļu aprēķināšanu interneta tirdzniecībā. Un ir ļoti žēl, ka Eiropas Savienībā nav iespējams e, e-komercijas ietvaros alkoholiskos dzērienus sūtīt no vienas valsts uz e, citu, un tur tas, vai arī tas ir iespējams tikai ar milzīgu birokrātiju. Un, un Un līdz ar to ražotāji nespēja šādu e-komerciju īstenot, tāpēc, ka tas ir ļoti grūti, un ja mēs runājam par vīnu tirdzniecību, tad uh, e-komercija šajā nozarē aizvien palielinās, un tāpēc nav skaidrs, kāpēc komisijai nav izdevies šajā jautājumā nāk klajā ar priekšlikumu. Tirdzniecības uh, biznesā patērētāji nu, tas gal galā ir iespējams, ka es kādā citā dalību valstī dodos uh, pats iegādājos alkoholiskos dzērienus vai, teiksim, vīnu vai, uh, vai jālu un tad brauc pēc tam mājās, bet, diemžēl, e-komercijā viens konkrēts pudeles nopirkšana ir problemātiski tieši akcijas nodokļu dēļ, un tāpēc es domāju, ka gadiem ilgi ir bijušas debats un uh, ir tagad nepieciešams nākt klajā ar tādu jēdzīgu priekšlikumu, ka šo problēmu varētu risināt, lai arī akcijas nodokli varētu normāli aprēķināt. Lai, jo, jo nedrīkst patērētājiem atņemt iespēju internetā iegādāties arī alkoholiskos dzērienus. Paldies! Paldies! Alus Lapijas ir mobilizējies. Un tagad sociālistu grupas vārdās Ludvigsam kungam vārds lūdzu. Tak för ordet. Paldies priekšsēdētāji. S&D grupa piekrīt um, referentam Viegas kungam mēs piekrītam, ka mēs vēlamies atbalstīt priekšlikumu, ar kuru ir nākus klajā komisija attiecībā uz akcijas nodokli spirtam un alkoholiskiem dzērieniem. Direktīva ir um, attīstījusies, ņemot vērā jau dažādas pārmaiņas un uh, attīstību, tad tomēr būtu jāiet līdz laikam. Ir dažādas muitas nodevas, dažādi akcijas nodokļu dalība valstīs, un līdz ar to tas ir novec arī pie izvairīšanās no nodokļu maksāšanās, un arī nodokļu iestādes un tirgus dalībnieki saskars ar um, milzu lielu bir birokrātiju šos jautājumus risinot, un arī runājot ar M par MVU, tas apgrūtina to darbību. Uh, Nu, piemēram, ja ir samazināts akcijas nodoklis maziem ražotājiem, kas netiek piemērot izmantots, un tāpat arī trūks skaidrības, piemēram, ja mēs runājam par saldinātājiem vai kaut kādām dzērieniem pievienotām uh, vielām, tad arī par tām nodevām ir jādomā. Tā kā mēs atbalstam komisijas priekšlikumu no savas puses. Paldies! Um, merci. Uh... Paldies. Kešti nav klāta, un tagad liberāļu grupas vārdā Tramas. Um. Ehm. Tremos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, arī tādi, tādi ir arī mūsu vēlēšanās, kā Ola tikko sacīja, taču mēs esam saņēmuši arī satraucošas ziņas vai lūgums no maziem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem un uh, Daži no šiem uzņēmumiem ir eh, izveidot pirms simts gadiem, piemēram, arī manā vēlēšana apgabalā tāds ir. Es domāju, ka mums ir jātiec pret eh, šīm nozarēm tādā līdzsvarotākā veidā stimulu maziem ražotājiem, galvenokārt tiem jābūt tādiem, ka eh, viņiem ir nepieciešams šīs te samazinātās līkmes un jāsaka, tur ir daži ļoti liels atšķirības starp dažādiem uh, dažādiem, dažādu produktu ražošanu, piemēram, vīniem, alu un tā tālāk. Mēs nedrīkstam pieņemt eh, pie to, ka šīs līdzsvars varētu tikt sagrauts vēl vairāk, piemēram, mazā eh, sidra ražotāja situācija tas varētu būtiski pasliktināt daži mazie uzņēmumi lūdz lielākas garantijas, lai nodokļu preferences būtu tādas pašas, kādas eh, maziem sidaražotājiem. Visbeidzot, spirta bāzes produktiem lūdz piemērot mazāko akcijas likmi, ja tā pārdošanas apjomi ir mazāk. Paldies! Uh, merci pour les vergnes. Paldies! No zaļo grupas neviena zālē neatrodas. Es gribētu uzdot jautājumu, kurš atbalsta referenta priekšlikumu īstenot vienkāršotu likumdošanas procedūru bez grozījumiem. Vai jūs atbalstat šādu pieju, balstoties uz komisijas priekšlikumu? Neviens neiebilst šādam risinājumam. Labi, tad tā arī rīkosimies. un tas nozīmē, ka mēs rīkosimies pēc 51. reglamenta pānta. Lai tā tiek pierakstītos vai pierakstītu Viegas kungu tiešiem balsojumam plenārsēdē. Vai jums ir vēl kādi citi jautājumi, kurus jūs vēlaties izskatīt? Izskatās, ka nē tad es jums novēlu lielisku vakaru Strasbūrā. Paldies!